tad mēs piemērosim stingrākus uh, pasākumus. Paldies! <coughs> Paldies, komisārs kundze. Līdz ar to mēs beidzam debats par šo jautājumu. Tagad mēs pārējām pie nākamā mutiskā jautājuma komisijai par ilgtermiņa aprūpi vecāka gadu gājuma cilvēkiem. Vispirms es došu vārdu jautājumu autorei Līzlinai Lini. Iemesls, kāpēc es uzdevu šo jautājumu, ir, lai mēs izstrādātu rīcības kodeksu attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mums ir jāņem vērā paraugu prakse dalību valstīs Mēs zinām, ka attieksme pret vecāku gadagājumu cilvēkiem ir bijusi neadekvāte. Mums ir jāzina, kādi dati komisijai jau ir aprūpas nodrošināšanai dalību valstīs. Komisijai, protams, arī ir liela loma paraugu prakses izplatīšanā. Vairākas desmitgades vecāka gada gājuma cilvēki tiek dažādā veidā aizskarti. Piemēram, 83 gadu veca sieviete uzturējās vienu nedēļu um, aprūps centrā. Viņas organisms bija dehidratējies. Tas nav tikai vienīgais gadījums. Ir daudzi gadījumi, kad cilvēki nepietiekami ēd un viņu organisms dehidratējas. Mums ir nepieciešami fakti un skaitļi. Vai komisijai ir arī dati par to, cik daudz cilvēku ir nomiruši no nepietiekama uztura un dehidratācijas? Arvien ir medicīnas darbiniekiem, konsultējoties ar pacientu, ir jāizlēm dažādi jautājumi. Es zinu, ka ļoti bieži um, pansionāti pieņem lēmumus, un līdz ar to tiek pārkāptas personas tiesības izvēlēties. Ko komisija dara, lai novērstu šādas situācijas? Vai komisija piekrīt tam, ka pamattiesību hartas otrais pants tiek pārkāpts? Pasaules veselības organizācija ir uh, pieņēmusi definīciju pār pāridarījumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem. Es ceru, ka komisija nāks klajā ar zaļo grāmatu šajā jautājumā. Vecāka gada gājuma cilvēkiem tiek izrakstīts pārāk daudz zāļu. Tas arī ir pārkāpums. Vecāka gada gājuma cilvēkiem tiek liekta veselības aprūpe un ārstēšana, balstoties uz viņu vecumu. Ir jāpieņem lēmums, lai likvidētu diskrimināciju. Daudz vairāk ir jādara dalību valstīm, lai nodrošinātu to, lai vecāka gadagājuma cilvēki saņemtu atbalstu savos mājokļos ir jāpadomā arī par tiem cilvēkiem, kas rūpējas par vecāka gadgājumu cilvēkiem. Mums ir jāzina, kāda ietekme ir uh, vecāka gadgājuma cilvēkiem no zālēm. Ir ļoti bieži situācijas, kad cilvēki rūpējas par saviem vecākajiem radiniekiem bez nekāda atbalsta. Es ceru, ka šis mutiskais jautājums uh, kalpos kā iemesls, lai mēs pievērstos šim jautājumam. Cilvēkiem ir nepieciešama ilgtermiņa aprūpe. Viņiem ir grūti par to runāt. Mums ir jāpārliecinās par to, lai viņa balsis tiktu sadzirdēts un nevis aizmirstas. Paldies! Grazie. Prima di dare la parola al commissario Andor, vi chiedo di rispettare in maniera scrupolosa i tempi di parola. Pirms es dodu vārdu Andor kungam, tad es gribētu lūgt jūs pieturēties pie uzstāšanās laika. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, Eiropas Savienības iedzīvotāji noveco. Mums ir jānodrošina kvalitatīva aprūpe vecāka gadagājuma cilvēkiem. Dalībvalstis ir vienojušās pār ilgtermiņa aprūpi Eiropas Savienības līmenī. 2009. gada novembrī padome arī pieņēma savus secinājumus un arī rīcības uh, plānu, lai veicinātu uh, dzīves kvalitāti un cilvēka cieņu. Nākamās prezidentūras, ieskaitot Ungārijas un Polijas prezidentūras, virzīs šo darbu uz priekšu. Uh, Komisija jau ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumus un lai veicinātu debates Eiropas Savienības līmenī. Darbs tiek veikts pār ilgtermiņa aprūpes nodrošināšanu. 2009. gadā tika sagatavots kopīgs ziņojums, kurā tika uh, minēts uh, jautājums par uh, ilgtermiņa aprūpi. Parauga prakse ir arī jāizplata, un tas ir viens no mūsu mērķiem. Mēs varam darboties kā katal katalizators, lai izplatītu dažādu labo praksi. Ilgtermiņa aprūpe ir saistīta arī ar veselību. Komisijas paziņojums nāks klajā 2011. gadā. Vakar komisija pieņēma priekšlikumu noteikt 2012. gadu par aktīvu novecošanās gadu. Tas nozīmē, ka šī gada laikā būs jāizplata informācija un labā prakse par šiem jautājumiem. Politikas veidotājiem arī ir uh, jāveicina aktīva novecošanās. 2011. gadā Eiropas uh, gadā, 2012. gadā ir jāprezentē sasniegtais. Daudzās dalību valstīs ģimenes locekļi un draugi Uh, sniedz atbalstu vecāka gada gājuma cilvēkiem, un mēs arī nedrīkstam viņus uh, aizmirst. Bieži vien sievietes ir šādas uh, aprūpētājas. Un mēs zinām, ka šāda situācija var novest pie sociālās atstumtības. Šāda situācija ir jālabo, ir jāizvērtē aprūpes prasmes, ieskaitot tādas prasmes, kas uh, piemīt ģimenes locekļiem un draugiem. Progress būs atkarīgs uh, no iesaistītajām pusēm. Komisija atzinīgi vērtē darbu, ko ir uh, veikušas parlamenta interešu grupas par aprūpētājiem un uh, uh, citiem jautājumiem. Komisija neizveidos aktīvas novecošanas novērošanas centru. Mēs arī izveidosim attiecīgu mājaslapu. Es gribu minēt arī Gruntik programmas uh, paveikto pieaugušo izglītības uh, sakarā. tika minētas arī ētiski jautājumi. Komisija atzīst šī jautājuma svarīgumu. Es piekrītu uh, jūsu jautājuma būtībai. Šajā gadījumā mums ir jāsaka, ka šādi jautājumi ir dalību valstu kompetencē. Mums nav tiesību iejaukties dalību valstu kompetencē. Komisija ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, ieskaitot 2008. gada marta konferenci, lai pavairotu zināšanas uh, attiecībā uz um, sliktu izturēšanos pret vecāka gada gājuma cilvēkiem. Mēs esam um, īstenojuši arī divus um, pilotu projektus. Viens no projektiem, patiesībā abi projekti sākās uh, uh, decembrī un nākamā gadā tiks uh, prezentēti tās sasniegumi. Dafnes programmas ietvaros un veselības aprūpes um, programmas ietvaros mēs veicam dažādus pasākumus. <coughs> Sociālās aizsardzības komiteja arī rūpējas par sociālu aprūpi. Dalību valstīs nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī ir jāīsteno sociālie pakalpojumi Īpaši uzmanība ir jāpievērš ilgtermiņa aprūpēji, kas nav viegls uzdevums. Ir cilvēki, kuriem ir jāpamēt apmaksāts darbs, lai aprūpētu vecāka gadagājuma cilvēkus. Nedrīkst aizmirst arī par pensiju tiesībām. Dalību valstīs ir jāveic darbs, lai saskaņotu ģimenes, ģimenes dzīvi un darbu. Sociālo pakalpojumu iz, izveide ir nepieciešama lai ieviestu dažādas aprūpes uh, schēmas. Mēs gribam mudināt uh, aizvien vairāk cilvēku sniegt neformālu aprūpi. Ir nepieciešama piekļuve aprūpēji un mums ir jānodrošina arī ilgmūžība. Atšķirības eh, ienākumos, dzīves un darba apstākļos atspoguļojas uz eh, visa gada gājuma cilvēku veselību ir nepieciešamas politikas, kas uh, uh, veicina veselību. Mēs aicinām izplatīt vairāk informācijas par šiem jautājumiem. Mēs gribam veicināt veselību visās politikās. Paldies par uzmanību. Grazie, kum... Paldies, komisārkungs. Vārds tagad eh, tiem, kas runās politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas vārdā Šogorkungs divas minūtes. Eiropas sabiedrības viena nopietna problēma ir visās eh, dalībvalstīs tas, ka arvien lielāka iedzīvotāja grupa ir eh, um, gados vecākie <clears throat> un ir dažādas tradīcijas, kā rūpēties par eh, vecākgadgāju cilvēkiem dienvidus valstīs, kur daudz spaudz dzīvo kopā, un šīs problēmas var tikt atrisinātas vienas saimas ietros, kā arī ziemevalstīs, kur aprūpe īsteno institucionalizētākā veidā. Taču šādu institūciju aprūpe arvien vairāk mm, <clears throat> nonāk problēmās ekonomiskās krīzes apstākļos un sabiedrības novecošanas valstī. Manā valstī, piemēram, pilsoniskās organizācijas, karitatīvas iestādes un uh, draudzes, baznīcas veids uzdevumu, bet val, valdības atbalstu bieži nesaņem. Apvienotā karalīste ir Eh, ja pareizi esmu informēts, eh, eh, spērusi tāliešu sojas, lai imigrantu sievietes apmācītu vecākot cilvēku aprūpas jomā. Es domāju, tas ir labs piemērs, no kā citu var mācīties. Kas attiec uz Līnas kundzes rezolūcijas projektu, es to atbalstu un es domāju, ka komisija arī vajadzētu zaļo grāmatu sagatavot par dalībvalstu labāko praksi, ko dalībvalsts tad varētu izmantot eh, pēc saviem ieskatiem, lai vērstos pret vecā gadgājumu eh, līdzpilsoņu tiesību ierobežošanu. Paldies, un tagad sociāls demokrāta vārdā Gences kundze uz otru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Tagad uh, cilvēki dzīvo ilgāk un uh, no vienas puses mēs ar to varam lepoties Eiropā, bet no otras puses tas ir izaicinājums, proti tādā ziņā, kā mēs varam aktīvas vecumdienas nodrošināt mūsu vecākiem līdzpilsoņiem, kā mēs varam nodrošināt to, ka šie cilvēki netiek diskriminēti. Vai mēs varam sasniegt, ka Eh, veselīgas vecumdienas var piedzīvot un ka arī vecumā vēl ir iespējams eh, mācīties. Eh, Eiropas gads, kas veltīts šiem jautājumiem, noteikti palīdzēs, bet jebkurā gadījumā tuvojas tāds laiks, kad būs vecākie dzīves līdzpilsoņi um, vairs nevar paši par sevi rūpēties ar vien lielākā skaitā. Uh, un tas palielina mūsu atbildību e, rūpēties par viņu sociālo aprūpi. Īpaši, kas attiecas uz cilvēkiem, kas, e, kam ir zemāk ienākumi. Un aprūp var būt dažādi vai mājas vai institūcijās. Mēs gribētu lūgt komisiju mums atbalstīt šajos jautājumus, mums ir vajadzīgi dati, mums ir jāpievērš uzmanība visaiz, visvājākajiem un jāapkopo labākās prakses paraugu un minimālos standārtu informāciju par minimāliem standartiem. Paldies, un tagad zabo, zaļo vārdā Lambert kungs divas, min, kundas divas minūtes. Paldies priekšsēdē, es ļoti gribētu pateikties Lizai Linnai par iespēju, ka mēs varam šovakar, šonakt diskutēt šos jautājumus. Uh, Komisārs sacītais man diezgan iedrošinoši likās. Jūs pacēlāt jautājumu par vecā gadgājuma līdzpilsoņu uh, uh, jā, aizskaramību, un es domāju, ka šeit ir jautājums par to, kas ir dalībvalstu um, kompetencē šis jautājums tāds būtu, bet ir arī atvērtās koordinācijas metoda. Tā eksistē, lai eh, risinātu šāds jautājums, kas nav ES kompetences jautājums, bet kas visās dalībvalstīs šķiet svarīgs. Piemēram, šie jautājumi par pamatu aprūpi, eh, uzturu un tā tālāk ir svarīgi šajā kontekstā. Kādas gan soļas komisija varētu spērt, lai pārliecinātu dalībvalsts par neformāls aprūpts, e, e, um, jā, tāda samērīga izmaksa saglabāšana. Apvienotā karalistē miljārdi, uh, ir aplēsts, ka miljārdi tiek ietaupīti tajādā ceļā, ka uh, tuvinieki rūpējas par uh, saviem veciem uh, radiniekiem vai draugiem, un tiešām ir vērts uh, E, meklēt ceļus, kā novērst to, ka cilvēki e, tik pārpulēti, e, rūpējoties par saviem vecajiem. Ir arī jautājums par aprūpas personāla kvalifikācijām. Bieži tās ir ne tikai sievietes, bet migrants sievietes, un tāpēc arī šies jautājums ir jāizpēta pamatīgāk bet ir arī nepieciešama līguma, lai vismaz minimālais atalgojums šajā jomā tiktu uh, garantēts. Es, man interesētu, kāds jūs viedoklis par to. Paldies, un tagad uh, pie grupām nepiedarošā vārdā Stojanovs minūte. Paldies. Mana vecvecmāmiņa. Es pazīstu ļoti tuvu. Un es zinu, ka gados vecākie cilvēki vēlas rūpēties paši par sevi, cik vien ilgi iespējams. Bet daudz no viņiem to tomēr nespēja atļauties. Vidējā pensija Bulgārijā ir 100 eiros. 100 eiros mēnesī, darbie kolēģi, vai jūs spēties, spētu iedomāties, ir jāmaksā visas izmaksas, kas tiem rodas, pārtika, medicīna, ja viņi, viņiem ir ticis atņemts viss tas, ko viņi ir uh, celši paši savām rokām. Tas notika uh, voucher privatizācijas procesa gaitā Bulgārijā, ko veic starptautiski, pēc starptautiskā monetārā fonda, valsts fonda Eh, ieteikumu. Tā ir reizes situācija, mums jārūpējas par šiem vecākiem līdzpilsoņiem. Paldies! Un tagad uh, individuāli runātāji, vispirms Tomas Mans, divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Es komisija nu pat 2020. gadu pasludināja par uh, aktīvās novecošanas gadu. Ar to tā ir izpildījis nodarbinātīs komitejas uh, prasību un eh, par ģenerāciju eh, taisnīgumu. Es to apsveicu. Tas ir pareizs vēstījums pareizā laikā. Ir cilvēki, kas ir vecāki par 80 eh, gadiem un veseli un spēj kaut ko darīt, un šo viņas skaits arvien pieaug. No 20 līdz 30 gadam gadrīz pa 60% viņas skaits varētu pieaugt. Mūsu komitejas pie, rezolūcijā mēs aicinām komisiju arī nodrošināt, eh, eh, arī analizēt, kāda pozitīva attīstība ir aprūpas jomā un eh, ierosināt uzlabojumus. Mēs zinām, ka arvien vairāk ģimenes nespēja vairs pašs rūpēties par saviem veciem, bet pietiek, ja labi apmācīts personāls tiek aizstāts no nepietiek, ja to uh, veids ne, nekompetents personas. Eh, ir liels problēmas tik tiešām ar aprūpi, eh, tāpat ir aprūpējiem. Tāpēc es esmu aicinājis caurskatāms un uh, ilgspējīgas kontrols sistēmas ieviest. Uh, mums ir vajadzīgs viss ES uh, um, rīcības kodeks, uh, kādā kvalitātē šie pakalpi nodroši, jānodrošina. Uh, cilvēkiem ir jābauda. Uh, uh, finansējumu un labu aprūpi. Vecāki cilvēki nav nasta, viņa pieredze, viņa dzīves e, veikums ir mūsu sabiedrība veidojis. Mēs nerīkstam viņus pamest viens ar saviem problēmām, izmantosim laiku līdz 2020 gadam, <clears throat> lai politiķi, mēdī un sabiedrība uh, intensīvi nodarbotos ar aktīvās nocošanas jautājumiem. Uh, mūsu visu attieksmē ir jāmainās, lai panāktu ilgspējīgu aprūpe, kas eh, orientējas pie cilvēku vajadzībām, nevis tikai pie izmaksām. Paldies, tagad eh, raptiekundzē vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju teikt sekojošo. Ja mēs visi šeit zālē runājam par eh, vecākiem cilvēkiem, tad varbūt mēs, mēs nedomājam par to, ka arī mēs kādu dienu būsim veci varbūt 80, 90, varbūt pat 100 gadu veci, vai mēs kādreiz esam padomājuši par to, kā mēs eh, tad saņemsim aprūpi. Cilvēki, kas ir sasnieguši noteiktu vecumu, tie ir cilvēki, kas ir mums dāvinājuši dzīvību, kas mums ir snieguši kultūru, cilvēki, kas ir mūsu personīga īpašumā, pēdiņās sakot ilgstoša aprūpe vecākiem cilvēkiem. Tam visam ir ētiska dimensija, sabiedrības dimensija, bet arī ekonomiska dimensija. Katrs vecākais cilvēks, kuram ir vajadzīga īpaša aprūpe, nozīmē, ka <coughs> šī aprūpe ir, ir jārada darba vietas, lai to varētu īstenot. Mums ir jārada darba vietas, par to ir jāpadomā, komisāra kungs, un arī dalību valstīm kaut kas šai virzienā ir jādara. Gribētu teikt paldies jums un paldies arī tūkiem par to, ka viņi vēl pēc pusnakts turpina strādāt un sniedz mums iespēju turpināt debatas. Paldies. Tagad eh, tikau kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšēdētājas kundze. Komisāra kungs. Ir statistika, kas eh, izsaka, ka līdz 2050. gadam par 70% vairāk būs eh, cilvēki vecāki par 65 gadiem Eiropas Savienībā. Un personas, kas būs pāri 80 gadiem, būs šis skaits vēl lielāks tie, kas būs vecāki par 65 gadiem, būs 30% no visiem iedzīvotājiem sākot no 2050. gada. Šīm personām ir vajadzīga medicīniskā aprūpe, arī pensionātos. Ir sistēmas, kā to visu piemērot arī darba spēku trūkumam, kurš tad pastāvēs ir eh, pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina dzīvokļi vecākiem cilvēkiem, tad ir jautājums, ko darīs turisma sektors, vai arī tas piemērosies eh, turistiem, kas būs vecāki. Būs Eiropas noregulējums tādam personam, kas uh, ir uh, ar ierobežotām iespējām pārvietoties vai uh, baudīt uh, lidmašīnu pakalpojumus. Paldies! Rīvā mikrofonu procedūram ir pieteicies Nikolāsiku kungs. Paldies, priekšsēdētāja! aktuālnych vīziju pre Eiropas. Viena, viens no izaicinājumiem Eiropai ir demografiskā, tik klāra demografiskajām izmaiņām. Tas uh, izdara spiedienu arī uz budžetiem. Viens no iespējamiem ceļiem ir uh, ieviest uh, ilgspējīgas stratēģijas solidaritātes starp paudzēm. Ir jālikvidē diskriminācija. Es uzskatu, ka ir svarīgi to darīt solidaritātes garā. Un uh, aprūpas sniedzējiem ir uh, jāgūst atbalsts. Es uh, uzskatu, ka ir uh, labi apmainīties ar labāko praksi starp dalībvalstīm šajā jomā kā ārsts. Es uh, vēlos teikt, ka <coughs> esmu pret to, ka netiek veikti atdzīvināšanas pasākumi šāds. Šāda pieeja ir pretrunā pamatiesībām. Paldies! Paldies! Zaborskas kundzei vārds. Paldies priekšēdētāji. Autori Eiropas komisijai ir uzdevuši desmit jautājumus. Solidaritāte starp paudzēm attiec tikai uz pēdējo jautājumu. Lai saskatītu šo problēmu kompleksi visā tās uh, sarežģītībā, gribu teikt sekojošo. Kā Eiropas komisija var ietekmēt dalībvalstis, kādēļ komisija neiesaka dalībvalstīm galvenokārt izmantot ģimenes aprūpi, kādēļ ģimenes eh, dalībniekiem nav iespējams eh, sniegt labāku finansiālo atbalstu, kādēļ ģimenes piederīgie, kas sniedz aprūpi, nevar atgriezties darba vietā, kādēļ tie, kas ir par solidaritāti starp uh, paudzēm, kādēļ viņi tiek diskriminēti. Ja mēs to visu varētu atrisināt, tad mums būtu daudz vairāk laimīgu cilvēku. Jā, pēdējais runātājs ir Kleriekungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Tas fakts, ka mums ir šī diskusija, ir pats par sevi pozitīvs, jo šī ir problēma, kas ir uz mūsu durvis liekš. Paldies Līnas kundzei, ka tā šīs problēmas izklāstīja mūsu tā devētajā civilizētā sabiedrībā attiecībā uz vecāku gājumu līdzpilsoņiem. Arī komisārs ir devis ieguldījumu, lai izklāstītu mērķus, izaicinājumus. Es domāju, pirmkārt, šī ir iespēja. Iespēja cilvēkiem strādāt pirms, pā, pēc savu parastā dzīvi eh, šī vecuma. Un, protams, ka eh, ir arī izaicinājums nodrošināt šo aprūpi cilvēkiem mājās, ja iespējams, un ja ne, tad institūcijās eh, finanšu eh, šeit prasības vēl šī, šī visas lietas nav, nav izdomāts līdz galam, bet te ir liels darbs vēl darāms, lai vecā gadgājuma cilvēks tiktu pienācīgi aprūpēti. Paldies! Vārds komisāram Andorkungam, lūdzu! priekšsēde, godātie deputāti, iesākšu atkārtojot diskusiju sākumā sacīto par daudzveidību. Mums ir 27 dalībvalstis, kurās valda dažādi sociālie apstākļi, dažādi materiāli apstākļi, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc komisija tagad eh, strādā pie lī, eh, vienlīdzības ietvara. Mēs uzskatām, ka tagad ir īstais laiks to darīt, un mums jāskatās kopā ar Eiropas parlamentu, kā tas darbosies, jo ar to mēs esam jau atkārtot šos jautājumus diskutējuši eh, pagātnē viens pamat jautājums, kur mēs varam varbūt eh, stipras secinājums izdarīt, kā ilgtermiņa aprūpa saistīta ar mūsu darbvietu eh, darbkārt, attīstību. Kā mēs redzam, spēcīga kapacitāte darbvieta radīšanai. Mums ir uzdevums iekļaut šo jautājumu mūsu uh, profesionāla prasme darba kārtībā un jāraugs to, kā mēs varam darīt vairāk apmācības jomā un lai izstrādātu lielāku aprūpes personālu loku apmācīt, kas var sniegt profesionāls pakalpojums šajā jomā. Tiešām tas ir atvērts jautājums. Cik tā mums ir jāformalizē šie pakalpojumi? Kā jau ticis sacīts, daudz šīs darbs ir neformāls lielā mērā to veids vai to var veikt eh, ģimenes lokā, šādi jautājumi, šādos jautājumos likumdošanas pieņemšana, likumdošanas ceļā zinām prasību izpildīš, eh, zināms prasības eh, uzstādīšana attiecībā uz radiem, tas būtu ļoti problemātiski neapšaubām. Bet formalizēt šo darbu, tas eh, paaugstinātu izmaksas, paceltu Eh, nodokļu jautājums un diezgan viegli mēs saskartos tikai ar papildu problēmu. Tātad vienkārši atbilžu nav, bet tiešām situācija ir nopietna, ir jāuzlabo to cilvēku dzīves apstākļu, kam ir nepieciešami šie pakalpojumi, kas ir atkarīgi no ilgtermiņa aprūpes, bet arī jāatzīst, uh, tie, kas šo aprūksdarbu veids. Mēs noteikti varam apkopot vislabāko praksu un izplatīt informāciju par to arī izmantojot koordinācijas atvērto metodu. Šajā vēlajā stundā var sacīt, ka pēc dažām stundām satikšu dažas Bēļģijas valdības ministrs Lieža e, konferencē par pensiju jautājumiem. Tā būs laba iespēja parlamenta um, viedokli šajā jautājumā viņam darīt zinām, arī saistībā ar mūsu darbu ar pensijām. Šie jautājumi neapšaubām ir savstarpēji saistīti, kas attiecas uz sociālo drošību kopumā, e, attiecībā uz to, kas ir e, pienācīgs e, ienākumu daudzums gados vecākiem līdzpusējiem. Mums ir ilgtermiņa plāns šo mūsu darbu attiecībā uz pensijām papildināt ar nopietniem pūliem demografijas jomā, nākamās prezidentūras Ungārija e, Polija ir vienlīdzīgi ieinteresēta šajā jautājumā, un mēs pētam, kas būtu vislabākais ietvars, kā to izdarīt. Un tad sekos Eiropas aktīvās novecošanas gads, kur ir runa ne tikai par, novec, par nodarbinātību, par to, kā pensijas vecumu paaugstināt, palielināt bet runa arī par <clears throat> to, kā mēs varam darīt vairāk, lai uh, veselības saglabātu ja visu mūžu, mācīš, e, mūžgaru mācīšanos un uh, dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tātad šis ir pamatā šis ietvers. Es domāju, mēs savu darbu varam turpināt, tajā ir daudz izaicinājumi, bet ar šo ētisko apņemšanos, kas mums visiem kopīgi, es domāju, mēs arī varam panākt rezultātus. Paldies! Paldies, komisārkungs, un tagad vārds autorei Linas kundzei vienu minūti. Paldies! Es gribu pateikties visiem, kas uzstājas debatēs, un arī komisārkungam par jūsu sacīto šonakt Es domāju, tas ir nodrīgi. Bet diskusijās arī pārējās tas, ka šis mans aicinājums rezolūcijā, kā Tomas Mans un citi, ka ir nepieciešams rīcības izturēšanās kodeks. Mēs dzirdējām no Bulgārijas, ka cilvēki dzīvo no 100 eirām mēnesī un viņam jāmaksā ilgtermiņa aprūpa. Tas viens no iemesliem, kādēļ mums ir vajadzīgs šis izturēšanās kodeks, lai dalībvalsts varētu minimālus standarts izpildīt. Nav jau tā, ka visās dalībvalstīs vienāda likumdošana jāizno, bet vismaz šādiem e, sliek, mērķiem ir jābūt attiecībā uz to, kā dalība, ko nozīmē labākā praksa dalībvalstīs, un komisija mums var palīdzēt e, e, šo informāciju izplatīt. Tātad paldies vēlreiz, paldies arī tulkiem ka jūs palikāt e, pēc 12, līdz kuriem jūs parasti strādājat. Paldies! Ir rezolūcija projekts, debašu beigās, tagad debats ir beigšās, balsojums būs ceturtdienā, 2012. Paldies! Un īpaši arī tilkiem, tulkiem saka priekšēdi. Atsāksim darbu rīt no deviņiem līdz vieniem un no trim līdz septiņiem un no deviņiem līdz.